Hello, good afternoon. Labdien, kolēģi. Okay. I think we can start. We start with the adoption of the... Domāju, ka varam sākt darbu ar darba kārtības pieņemšanu. Nekādu pārmaiņu nav, tādēļ esam to pieņēmuši. Tagad daži paziņojumi par ekonu komitejas sastāvu. Uh, Saskaņā ar 209. reglamenta pantu vairāki paziņojumi e, izskanēja plenārsēdē attiecībā uz komiteju sastāvu. Es gribētu kolēģis informēt, ka mūsu komitejā ir viena vakance un reņu grupas eh, kandidatūra vēl joprojām nav izvirzīta. Un saskaņā ar 2. 109. reglamenta pantu nav iespēja te kaut ko mainīt un jāsaka, ka um, šis uh, jaunais deputāts varēs sākt uh, strādāt uh, ekonu komitejā, pirms tas tiks paziņots plenārsēdē. Un nākamā plenārsēde notiks 9. martā. Līdz tam mūsu sastāvs nemainīsies. Mums ir jāpieņem 22. Jan... saskaņā ar 22. janvāra uh, sēdē pieņemto lēmumu. Uh, mēs esam uh, sprieduši par sekojošiem pašiniciatīvas ziņojumiem un arī referentu iecelšanu. Thank you. Okay, we are allocated to the groups. Okay. The first one, deliver. Pirmais ziņojums Eiropas eh, ilgspējīgā investīciju plāna īstenošana, sadarbojoties ar, 50, eh, ar, sadarbojoties ar budžeta komiteju saskaņā ar 58. reglamenta pantu, un SD referents te būs tālāk kapitāla tirgu savienības izveide referents no ETP grupas, eh, trešais pašiniciatīvas ziņojums makroekonomiskā likumdošanas ietvara pārskatīšana, lai uh, varētu uzlabot Eiropā izaugsmi, SD grupa. Ceturtām kārtām eiro starptautiskās lomas spēcināšana, ETP, Piektais - digitālais finansējums, jaunie riski, kriptovalūtās veiktie noguldījumi, riņū grupa. Sastām kārtām Eiropas Savienības prasību īstenošana, lai mainītos ar informāciju par nodokļiem. Progress, mācība un pārvaramies šķēršļi, to gatavos zaļo politiskā grupa. Atzinums par 2021. gada budžetu uh, tiks gatavots SD grupā. Bija iniciatīvas ziņojums no Empel komitejas, uh, vecais kontinents noveco, tur mēs negatavosim atzinumu. Vēl būs paziņojums uh, par ekonomisko pārvaldību, paplašināt sadarbību ar Eirogrupu, koordinatori atbalstīja um, vēstules rakstīšanu Eirogrupas priekšsēdētājiem par uh, sadarbību starp Ekonu un Eirogrupas priekšsēdētāju. Mēs arī domājām SGAB priekšsēdētāju uzaicināt uz mūsu komitejas tikšanos. Par Jurostat vienojāmies uzaicināt Jurostat ģenerālu direktoru pie mums. Uh, Ehm, pievēršoties tādam statistiskam dialogam, izvērtējot to, eh, cik labi ir īstenot Eiropas statistiskā programma. Par mūsu eh, šogad iecerētajām misijām mēs vienojāmies par Eiropas centrālās bankas ehm, apmeklēšanu. Eh, vizīte norisinājās pagājušajā nedēļā, un, ja runājām par vizīti uz Berlīni. Mēs lēmām uz turieni nedoties, ņemot vērā prezidija lēmumu, ka mm, ņemot vērā arī eh, nākamo prezidentūru padomē, eh, šāda vizīte netika uzskatīta par sevišķi jēgpilnu. Dehonta sistēma tiks izmantota. Uh, saskaņā ar koordinatoru lēmumiem, domājot par mūsu misijām, ja runājam par kompetenču konfliktu ar citām komitejām, INTA eh, vēlējās gatavot iniciatīvas ziņojumu par uh, oglekļa uh, robežu pielāgošanas mehānismu, un šis lēmums tika apstiprināts. Envi komiteja būs uh, atbildīgā komiteja, un mēs kopā ar Intu uh, sadarbosimies ar Envi komiteju. Uh, Un tika runāts arī par uh, nodokļu noteikumu saskaņošanu ar zaļo ekonomiku. Un runājot par ārējo ekspertu pieaicināšanu, kontrolējot Eirozonas finansiālo pārvaldību, tika pieprasīts sagatavot divus pētījumus līdz šī gada maijām. Ja runājam par deleģēto tiesību aktu un īstenošanas aktu, uh, kontrolēšanu. prioritāte tiks piešķirta gatavojot uzklausīšanu ar Libe komiteju par AML. Ja runājam par iespējamo uzklausīšanu attiecībā uz EIB, Mēs atbalstījām šādu priekšlikumu, tālāk revīzijas palāta koordinatori tika lūgti sagatavot ieteikumus uh, darba programmai 2021. gadam un arī tādiem ziņojumiem, ar kuriem varētu iepazīt ekona komitejā. Tātad viss priekšlikumi ir jāiesniedz līdz 24. februārim par Brexit. Koordinatori eh, lēma par eh, AFET Inta kopīga ziņojuma gatavošanu un eh, SD grupas deputāts būs referents. Ja mēs runājam par tehniskajām sēdēm un to apmeklējumu, pašreizējās vadlīnijas tika atkārtoti apstiprinātas. Tālāk paziņojumi par trilogiem. Tagad notiek viens trilogs par noregulējuma fondu. Iepriekšējais trilogs notika 11. februārī Strasbūrā, līdz likumdevēji eh, vienojās tehniskā līmenī un tika arī runāts par tā saukto cash call izmantošanu un arī maržām rezolūcijā. Tādā veidā trīs rezol, uh, eh, institūcijas varēja labāk izprast viena otras pozīciju. Parlaments pauda bažas eh, par padomes eh, nostāju, ņemot vērā nodokļu politiku un arī risku ex ante pārvaldību, izmantojot noregulējumu mehānismu. Parlament parlaments mudināja komisiju piedāvāt tādu kvantitatīvāku analīzi, lai labāk izvērtētu katra instrumenta um, atbilstību šiem CCP. Nākamais uh, trilogs notiks 17. Uh, martā. Tagad mēs apspriedīsim uh, ziņojumu par ekonomiskās politikas eh, koordināciju Eiropas semestri un tagad Lalukundze referenti. Paldies, dārgie kolēģi, runāšu franču valodā. J'ai pas vous rappelé le lien entre le dérèglement climatique Es domāju, ka, protams, visi apzinās, eh, ka ir saistības starp mūsu tautsaimniecībām un um, klimata sasilšanu. To ir pierādījuši zinātnieki, un tas apdraud arī mūsu dzīvi, ne tikai planētu kopumā, bet mūsu izdzīvošanas iespējas un tādēļ parlaments domāja, kā pārstartēt uh, E, Eiropas pusgadu ir jāparūpējas, e, lai pateicoties mūsu ekonomiskajai politikai, mēs varētu samazināt klimata e, radītās, klimata pārmaiņu radītās sēkas, un tas patiešām ir ļoti vērienīgs projekts, šis zaļais kurs, ko vēlas īstenot Eiropas komisija, lai atsargātu visus Eiropas pilsoņus un saglabātu mūsu planētu ņemot vērā šo uh, reorientācijas nepieciešamību, es sagatavoju arī ziņojumu. Mēs daudz par to diskutējām, uh, vedām sarunas un ļoti uh, padziļināti mēģinājām izprast, uh, kādas bažas satraukumu varētu radīt šī jaunā pāriorientēšanās mūsu ekonomiskajā politikā un mēģinājām izkliedēt šīs bažas Jāsaka, šis ziņojums nav tāds pārliecīgi ekoloģisks, tas saskan ar Eiropas komisijas priekšlikumiem. Un visas politiskās partijas to pagaidām neatbalsta, un ir eh, kāda grupa, kas vispār atsakās uh, paskatīties uz klimata pārmaiņām un izlieks, it kā to vispār nebūtu. Un es patiešām gribētu pavaicāt, vai Eiropas parlaments, kas allaž ir bijis tāds kā um, komisijas bīdītājs progresa virzienā rīkosies citādāk, piedāvās uh, mazāk ambiciozu priekšlikumu salīdzinājumā ar komisijas paziņojumu. Un ko mazāk ambiciozu salīdzinājumā ar Ur Urzulas Fonderlajenas um, sākumu uzrunu um, viņas uzklausīšanas laikā un neņemot vērā arī visas mūsu um, raizes. pirms piecām minūtēm mēs saņēmām tā saukto alternatīvo eh, kompromisu no EKR un ETP eh, reņū grupām. Mums tas vēl ir jāizlasa, un es ceru, ka ambīciju latiņa nebūs eh, vēl vairāk pazemināta. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies ēnu referenti Konkjori kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau vairākas nedēļas strādājām pie šī ziņojuma, strādājām smagi, un mums noteikti ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai iziet uz kompromisiem, bet uh, nezinu, vai tas būs iespējams. Mēs mēģinājām pēc iespējas plašāk uh, ņemt vērā jūsu uh, intereses un prasības, bet pēdējā versijā, diemžēl, tas viss netika atspoguļots. Man rada problēmas gan šī ziņojuma saturs, gan arī izvēlētā metodika. Tagad daži vārdi par saturu. Jūs teicāt, ka ir jābūt tādai pārorientācijai Eiropas semestra ietvaros, un to vēlas arī Eiropas komisija. Bet ko jūs Pat uh, es te nerunāju par uh, grozījumiem un kompromisu grozījumiem. Jūs mēģināt vispār Eiropas pusgada galveno esenci uh, pārbīdīt uz kaut ko citu, šo būtību mainīt. Mēs vēlamies instrumentu, kas ir domāts efektīvai ekonomiskajai koordinācijai. Protams, nesam pret zināmu pārorientāciju, jūs to izmantojāt, kā terminoloģiju mēs varam, protams, arī šeit tādu zaļāku dimensiju ieviest, bet mēs vienojāmies, ka zaļajam kursam šeit ir jātiek eh, iekļautam, ir jābūt atsaucēju uz to, bet zaļais kurs te tiek pieminēts burtiski, nu, katrā pantā šajā ziņojumā. Mēs vēlējāmies, lai um, Eiropas pusgads uh, tiktu optimizēts, lai tas būtu efektīvāks, bet jūs, diemžēl, vēlējāties to galveno fokusu uh, koncentrēt uz kaut ko citu. Un jūs mēģināt arī daudz ko paredzēt, kaut ko tādu, par ko vēl neesam diskutējuši. Uh, par tādiem ļoti nopietniem jautājumiem. Jūs šeit runājat par minimālo algu, par bezdarbnieku pabalstiem, bet to visu šeit pieminot tekstā un visu starmešu gaismu virzot tikai uz to, jūs nerīkojaties pareizi, mēs to nevaram pieņemt. Es gribu teikt, ka tas nav nekāds uh, tā nav nekāda Ziemassvētku eglīte vai dāvanu saraksts. Nu, nevajag pilnīgi visu, kas jums ienāk prātā, uh, ierakstīt šeit iekšā, vēl piepušojot klāt zaļo kursu. Mēs uzskatām, ja mēs vēlamies būt uh, tāds atbildīgs parlaments un domāju, ka mēs visi vēlamies tādu būt, tad jūs nevarat zaudēt šo uh, galveno fokusu un pārvirzīt uzmanību uz kaut ko citu. Mēs mēģinājām pieminēt arī deficītu un citas problēmas, bet jūs bijāt pret to. Par metodiku tagad. Allaž vedot sarunas, mēs saskāramies ar problēmu, ka kompromisa grozījumi tika iesniegti pārāk vēlu. Uh, Pēc iepriekšējās ēnu referenta tikšanās ceturtdien mums teica, ka vēlākais piekdien mēs varēsim ar tiem iepazīties. Mēs uh, tos saņēmām šodien tikai neilgi pirms šīs sēdes sākšanās, neilgi pirms pulkstens četriem. Nu, nevajag būt pārsteigtiem, ka mēs nevaram izlasīt šos kompromisu grozījumus. Mums uh, patiešām um, nepatīk šāda sadarbības forma, un jūs pēdējā brīdī mums iesniedzat kaut kādu jaunu kompromisu grozījumu versiju. Es gribētu griezties pie jums un arī pie citām kreisā spektra partijām. Uh, Jūs paši varēsiet pārliecināties, ka jaunajā versijā ir iekļauta lielākā daļa jūsu sākotnējo priekšlikumu, un es ceru, ka jūs varēsiet mūs atbalstīt, un tādā veidā mēs varēsim veidot Eiropas semestri tādu, kādu mēs to vēlamies. Nu, vai nu mums eh, izdosies to pieņemt martā, vai arī neizdosies vispār pieņemt, jo uh, tad mēs varēsim jau kaut ko ietekmēt uh, pārāk vēlu, tad, kad jau padome būs uh, uzsākusi diskusijas. Es domāju, ka mums ir jādomā par tādu uh, efektīvu uh, un atbildīgu Eiropas pusgadu. Nu, tas ir jāņem vērā, domājot par jauniem kompromisu grozījumiem. Paldies, un tagad nākamais ēnu referents Eroglu kungs no Riņo politiskās grupas. Cienītā priekšsēdētājs kundze, pašā sākumā vēlējos pateikties visiem uh, ēnu referentiem, asistentiem, uh, grozījumu autoriem un arī prašai Lalūkundzei. Mums izvērtās laba sadarbība, nu vismaz tādā tīri cilvēcīgā plāksnē. Protams, bija politiskas un saturiskas viedokļu atšķirības, un, kā jau to minēju, um, ēnu referentu sēdē ziņojums, eh, šis eh, komisijas paziņojums nav līdzsvarots un, diemžēl, ir eh, tapis tāds priekšvēlēšanu kampaņas ziņojums, nevis tāds, zem kuru varētu parakstīties Eiropas parlaments. Nu, dargie draugi, priekšvēlēšana kampaņa jau ir cauri. Mums nevajag 50 mēnešus tagad nodarboties ar priekšvēlēšanu kampaņu pilnīgi katrā Eiropas parlamenta ziņojumā. Uh, Mums vajag ķerties pie sava ikdienas darba, jābūt lietišķiem un jādemonstrē pilsoņiem, ka uztveram nopietni savus pienākumus. Tā kā šis ziņojums nav līdzsvarots, mēs kā politiskā grupa saliedēti uh, iesniedzām grozījumus kopīgi ar ETP grupu, cerot, uh, ka šī vienošanās uh, tiks pieņemta, jo ne viss, kas tur ir teikts, atbilst manām politiskajām pozīcijām un arī manai zinātniskajai izpratnēji par um, ekonomikas un finanšu politikas finesēm. Bet, uh, protams, uh, šeit parlamentā nav tikai deputāti no Riņū un no ETP grupām, tādēļ uh, kompromiss priekšlikums arī ir kompromiss pats jau pēc savas dabas. Un es ceru, ka jūs šo kompromisu grozījumu integrēsiet tekstā. Ja mēs runājam par ilgspējīgu politiku, ilgspējīgu ekonomikas politiku, tai ir jābūt saskaņā ar zaļā kursa principiem. Un ja notiek kāda krīze, tad pirmām kārtām cieš mūsu zeme, planēta zeme un cilvēki, kas dzīvo uz tā, nevar piekopt tādu politiku, kas noved pie krīzēm un galu galā notiek katastrofas. Tādēļ izstrādājām alternatīvu kompromisu grozījumu, gribēju paust uh, lūgumu jūs iepazīties ar uh, šiem grozījumiem, uh, paskatieties lūdzu, vai tas atbilst arī jūsu izpratnē par tādu labu sadarbību un. Es būtu priecīgs, ja arī nākotnē jūs mūsos ieklausītos. Gribu tikai pateikt pašās beigās, runājot par komisijas vēlmēm, par uh, politisko sistēmu, par pilnvaru nodalījumu, ir jau labi, ka komisijā ir arī kaut kādi uzskati un priekšstati. Uh, bet mani tiešā veidā ir ievēlējuši Eiropas pilsoņi, un man nav nekāda Eiro, nav nekādas Eiropas komisijas vēlms te jāizteno, un lūdzu atgādināšu vēlreiz, nepiedalīsimies tagad uh, vēlēšanu uh, kampaņās, darīsim nākamo 50 uh, mēnešu laikā to, ko mums uzdeva mūsu vēlētāji. Paldies! Thank you. Paldies! Also... Par komisijas programmu balso arī šis parlaments, nu tas tāds cits starpā. Nu labi, nākošais ēnu referents ir Gunārs Beks no ideja politiskās grupas. Mums nav komentāra. Mēs ceram, ka mūs, par mums nāks apgaismība, kā nogatavojas auglis. Paldies! Filips Lambers no Zaļiem. Labdien visiem! Es runāšu angliski. Nu, normālos laikos ziņojumi par pusgadu nav tintes vērti, kas patērētu to drukāšanai. Nu, parasti tas interesē tikai parlamentu un nevienu citu ārpus šīs telpas. Es nopiet runāju, pat mūsu ekonomikas komitejas biedri par to īpaši neinteresējas. Lai ko mēs teiktu par ekonomisko pusgadu, tas uh, iet sev gaitu, neņemot vērā parlamenta atzinumu. Un to es esmu teikts pagātnē. Patiesībā nav nekādu bažu par to, ka ja mēs. Uh, sagatavot muļķīgu ziņojumu. Mēs to varētu sagatavot, piemēram, ar mākslīgo intelektu, Mēs, piemēram, te varētu atsaukties uz traucām nostājām no ETP, zaļo ideja partijas un tā tālāk, un tad algoritms veidot šo ziņojumu. Nu, nekāda riska nebūtu. Nu, labi, mēs kaut ko varam iesākt ar šo ziņojumu pagaidām vēl, jo šis mirklis ir nedaudz īpašs. Mēs pārorientējam tradicionālās politikas, ko piedāvā Eiropas komisija, varbūt šoreiz parlamentam būtu vērts norādīt uz savu piekrišanu vai piekrišanas trūkuma saistībā ar jaunajām Eiropas komisijas politiku. Runājot par lietu pēc būtības, te ir jāizdara izvēles. Galvenie apdraudējumi mūsu sabiedrībām ir vides uh, faktoru, laika bumba un sociālā laika bumba. Ja jūs gribat, ka politikas vadās no šiem apdraudējumiem, tad tā ir viena lieta. Vai varbūt jūs domājat, ka uh, galvenais apdraudējums ir budžeta disciplīnas trūkums? Es varētu teikt, ka 1940. gada vasarā Vinstons Čerčils paraudzījās uz budžetu un ekonomikas uh, rādītājiem. Ja viņš to būtu izdarījis, tad viņš nebūtu turpinājis karu ar Hitleru, jo tam nebija no ekonomikas, arī no budžeta viedokļa. Uh, racionālu pamatojumu. Taču kaut kas daudz svarīgāks bija likts uz spēles, un es domāju, ka līdzīga situācija ir tāda, nu ne jau Hitlers mūs apdraud, taču mūsu sabiedrības tiešām tiek apdraudēts, un tāpēc mums jāpieņem lēmums, kas vadīs mūsu politikas eh, virzoties pretī nākotnē, un būtībā par to ir runa mūsu debatēs. Es saprotu ECR, ETP, Renew sacīto, kad viņi apgalvo, ka, nu, mums nevajadzētu atteikties no tās idejas, ka ekonomikas pusgadam mums jāļauj apvienot budžeta un apšanās politikas. Es to saprotu un es atbalstu šo viedokli. Es to saprotu, tāpēc, ka mums ir kopīga valūta un mums ir vienotais tirgus bez federālās valsts. Jā, tātad mums ir vajadzīgi konverģents instrumenti un ekonomikas pusgads ir viens no tiem instrumentiem, tātad tam es piekrītu. Mums nevajadzētu no tā atteikties. Un tomēr Kā teica Aurora, saiknis ar politikas politikām un apdraudējumiem un potenciāli arī risinājumiem uz šiem apdraudējumiem ir viena lieta. Mēs no nu, vienas puses eh, kaut ko darām ar ekonomikas uh, semestri, bija pusgadu un cita lieta ir eh, zaļais kurs. Mums tas būtu jāsabalansē, jāizdomā, kā mēs tās lietas saskaņojam. Un mūsu vidū pastāv vienošanās, jā, es esmu kristietis, es eh, ticu brīnumiem, taču brīnumiem politikā es neticu. Tas man būtu brīnums, tad, ja parlaments būtu padomājis sabalansējot te eh, ko Eiropas komisijas uh, vēlmes. Nu, katrā ziņā tas man nepārsteidz šīs debats mūsu ēnu referents sanāksmē. Es saprotu, ka ir jauns kompromiss piedāvāts, es esmu gatavs šos grozījumus izskatīt, uh, bet es vēlos uz to raudzīties nopietni. Vai nu tas ir pamats mūsu diskusijām? Jā, nē, tad jūs varat uh, vienkārši turpināt darbu arī nākošajā sanāksmē rīt. Es balsošu pēc kādām īpašām domām, bet nu, mēs varētu arī izvērst diskusijas un mums uh, tā kā būtu laiks tām pievērsti. Nu, es neesmu pārsteigts, bet nu, kaut kur tomēr vīlies, ka šķiet, ka. Bērlamundē, kā dažus uh, simtus metru no šejienes. Uh, pūš vējš un uh, cits vējš mums te uh, eh, komitejās pūš arī mūsu komitejā, bet šiet, ka šim vējam nav problēmu. Tas, tas nevar iekļūt šajā telpā, tā tad ir mums labi izolēta šī telpa, taču varbūt tomēr vajadzētu tam ļaut šeit ienākt. Es esmu gatavs apspriest jaunos kompromisus, ja mums piešķirsiet laiku, nu, ja nepiešķirsiet mums laiku, nu labi. Uh, Skaitļi jau ir e, pieejami, jums var būt labējo spēku vairākums, nu nav nekāda problēma, es tam esmu pie, pie, jau pie tā esmu pieredzis, nu tā turpināsies vairākus gadus, līdz būs izmaiņas. Paldies no ECR politiskās grupas lūdzu, Jurzika kungs, paldies priekšstādātē. Norisinās vairākas interesantas diskusijas pagājušajā nedēļā ēnu referentu sanāksmēs. Taču man šķiet, mm, ir situācija tāda pat kā sākumā. Ziņojums nav ne sabalansēts, ne mm, īpaši loģisks. Galvenais, par ko te ir runa, kā atainot Eiropas pusgadā Eiropas zaļo kursu. Ekonomikas pusgads ir cikls, kā dalībvalstīm sabalansēt budžetu un ekonomikas politikas, un manā skatījumā tam tā arī būtu jāpaliek. Un tomēr tas nenozīmē to, ka mums būtu jāignorē zaļais kurs. Protams, man galvenais šeit ir tas, ja zaļās politikas, zaļās investīcijas var atainoties pusgadā, tad tās ir jāskat pašreizējo fiskālo noteikumu kontekstā, tāpat kā citi uh, valsts izdevumi, ņemot vērā pareizos rādītājus, tātad šis zaļais kurs ir jāuzmēra. Ja tā nebūs, tad mēs vienkārši apš apšaubām um, investīcijas zaļajā kursā nākotnē. Mēs varam rast resursus uh, zaļā kultūras finansēšanai, bet ja dalībvalstīm nav spēcīga budžeta, tad mēs to nevarēsim nodrošināt. Ēna referents sanāksme liecina par to, ka tā vietā, lai pievērstos pragmatiskai pieejai, um, mūsu kolēģi no kreisā spārna uzskata zaļo kursu par iespēju mazināt uh, pašreizējos notikumus saskaņā ar izaugsmu stabilitātes paktu bet uh, pusgada mērķis ir mazināt fiskālās uh, disciplīnas trūkuma Eirozonā. Mēs uzskatām, ka ETP piedāvājums bija daudz konstruktīvāks. Es domāju, ka atsauces uz uh, tekstu, kur ir runa par konkurenci, ir ārpus šo diskusiju aptvērumu, ir vairākas lietas, kas manā skatījumā uh, ir problemātiski, piemēram, atbalsts eh, be, mm, bezdarba schēmai vai, piemēram, atbalsts Edis, tas viss nozīmētu vēl vairāk morāla apdraudējumu un negatīvo stimulu, kā mēs kaitēsim Eirozonai. Tā kā es nevaru piekrist referentes pieejai, tad esmu paredzējis balsot pret vairumu kompromisu grozījumu Lielas paldies par uzmanību. Paldies! Tagad, kas Hosē Gušmau no Goē, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es esmu strādājis pie šī ziņojuma un esmu daļa no tās grupas, kas uh, izdarīja vislielākos, kas piekāpās vislielākajā mērā un lai tiktu sagatavoti kompromisi, nu visticamāk tas ir pašsaprotami, taču man uztrauc, kad šeit izskan viedoklis, ka dažas grupas nebija pavērtas kompromisiem, nebija gatavas uz tiem riņū, piemēram, izdarīja centienus, piekāpās uh, ļoti svarīgos jautājumus, taču mēs arī sniedzām savu ieguldījumu lai tiktu panākts izmaiņas. Nu, ne visas bija mūsu, pa, pēc mūsu prāta, taču mēs bijām gatavs kompromisiem, bet ir citas politiskās grupas, kuru doma par kompromisu izpauž tā, ka tās vienkārši raksta ziņojumu. Es nedomāju, ka tā tam būtu jānotiek. Es zinu, ka ne visām politiskām grupām ir tā pati nozīme šeit, taču uh, tām arī nav vairākumu, tā kā ETP šai parlamentā. Es esmu piefiksējis, ka dažām grupām formulējums, ko Eiropas parlaments jau ir apstiprinājis, piemēram, eh, teksts par eh, konkurenci un dēmpingu, šie teksti tika pieņemti šeit, ekonomikas komitejā, ar plašu vairākumu arī Strāsbūrā. Tie tika apstiprināti. Šķiet, ka šīm grupām to nevar izmantot kā pamatu. Mēs nevaram izmantot to pašu formulēm kompromisu grozījumos, kas ir sagatavot šim ziņojumam. Šķiet, kad nostāja tāda, ka mums būtu jāatgriežas pie tā formulējuma, kuru mēs pavisam nesaņi esam apstiprinājuši. Runājot par BEPS tā bija ar tiem. Un e, tāpat arī bija ar jauno zaļo kursu. Tātad mana grupa ir nonākusi ļoti nepatīkamā stāvoklī. Mums bija jāizstāv Eiropas komisijas e, priekšstādātāji citāti. Mēs noraidām atbildīgā komisāra lomu, taču mēs iestāmies par šo formulējumu. Mēs uzskatām, ka zaļais kurs ir nepietiekams. Zaļais kurs ir izaugs politika. Es uh, te citēju Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Viņai aplaudēja vairums politisko grupu, kad viņi ar šādu paziņojumu atklāja plenāru sēdē. Taču šķiet, ka tā ir politiska propaganda, taču ta, tā netiek iekļauta, tā nekonkretizējas šeit ziņojumā. Eiropas Savienībā ir ekonomikas politika, un mūsu loma ir to aizsargāt. Kā tiek teikts, ka ļaunajam zaļam kursam būtu jāiet, jā, jāietekmē vispār ekonomiskās politikas, tad uh, arī instrumenti ir jāskata jaunajā perspektīvā. Tas nenozīmē, ka zaļais kurs aizstāv visu kritērijas politikas veido, veidošanā. Mums ir jādomā par dažu no šo pasākumu efektivitāti. Taču ziņojums būtībā ir ļoti piesardzīgs. Tas vienkārši atkārto e Eiropas fiskālās padomas secinājumus un pat ne visus. Manā skatījumā formulējums ir visnotaļ uh, piesardzīgs, un tas ir labs vams kompromisam. Paldies! Un tagad uh, brīvais mikrofons tajā pieteik, pieteicies Konas Fernandes. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Mūsu priekšā ir um, saprātīgs ziņojums. Tas ir ziņojums, kas nepārprotami virzīs uh, debats par ekonomikas politiku ēs, un ja nekas nenotiks nākošo stundu laikā, tad Visticamāk, šī komiteja varēs parakstīties pie šī ziņojuma. Parlamentam nav nostājis par uh, Eiropas semestra īstenošanu. Es domāju, tam būtu jābūt pamatam mūsu pārdomām, vēl jau vairāk tad, kad ir jāpārskata Eiropas ekonomikas semestrs. Mums ir arī jāskatās, lai visas iesaistītās puses justos atbildīgas, kad mēs ņemam vērā vīdes un ekonomikas jautājums komisijas stratēģikas ietvaros, lai arī īstenot Parīzes vienošanos. Pamatlieta ir tāda, ka Eiropas parlamentam nav skaidra skatījuma, par to ir vērts padomāt. Es gāju cauri kompromisiem, ko iesniedz ETP un Renew, te ir runa par kopīgi iesniegtajiem grozījumiem un bija nedaudz pārsteigts, jo vienošanās, kur panāca sociāldemokrāti un ETP pagājušajā jūlijā kopā ar Alde, bija tāds, ka mēs vienojamies ievēlēt Fondelējienu. Esam pārsteigts, ka kompromiss ir iesniegts neņem, neatsaucoties uz ANO ilgspējīgās attīstības mērķiem. Šie mērķi ir minēti, zinām, komisāra portfeļu nosaukumā, un nav arī atsaucis uz to, ka ir steidzam jāizstrādā sociālais pīlārs, par ko parakstījās uh, Eiropadome, uh, un uh, Eiropas komisija pēdējā sasaukumā mūsu grupa ir konstruktīva, mūsu mērķis ir panākt vienošanos. Taču kā gan mana grupa varētu atbalstīt šo tekstu? Ja tas neataino to, par ko bija vienošanās ar citām grupām jūlijā, mums tas izdevās nesenajā ziņā par zaļo kursu. Uh, un arī ziņoja par Eiropas ekonomikas vidas politiku. Atsauce uz e- Eiropas komisijas priekšstādātāju sacīto nav iekļauts šajos grozījumus. Kāpēc? Vēl ir vērts pieminēt to, ka pusgadu nevar izmantot lai izšķidinātu, mazinātu fiskālās pārbaudes dalībvalstīs. Un ETP saka, ka jāpārskata arī valsts atbalsts, lai būtu atbilstoši izpildīts prasības dalībvalstīs attiecībā uz nodokļiem. Cilvēki nevēlas pārskatīšanu. Un kā ir ar stabilitātes uz izaugsmes paktu un uh, divu dokumentu pakotni un sešu dokumentu pakotni? Tie nav minēti ETP pārskatītajā versijā. Šķiet, ka katra dalībvalsts var darīt, kā tā ienāk prātā, lai atbalstītu savus uzņēmumus un izmantot valsts finansējumu pēc uh, saviem ieskatiem. Uz to aicinē ETP un Renew. Tā ir mm, pilnīga karta mm, blauša, dara, ko grib. Es domāju, ka mums katrā ziņā ir jā, jāmaina šis teksts. Parlamentam ir jānāk klājā ar atzinumu, un es pilnīgi atbalstu Laluka kundzes darbu. Viņa bija galvenā referenta pēdējo nedēļu laikā. Mūsu grupa ir noraidījusi daudzus iepriekšējos kompromisu grozījumus. Liels paldies zaļajiem un goe! kuri mums sniedza atbalstu, gatavojot vienošanos. Mūsu rīcībā ir tikai dažas eh, vērtīgas stundas, lai panāktu vienošanos, taču es nedomāju, ka mana grupa var atbalstīt tādu tekstu, kas neizpilda ETPR ņū standārtus iepriekšējos ziņojumos. un te nav arī atsauces uz uh, E kā priekšstādātais sacīto arī uz, nav uz ANO ilgspējīgas attīstības mērķiem atsauc. Pārāk daudz e, manevru tāvs tiek sniegts jau bagātajiem, bet tā pārējiem ir e, jāsamierinās ar to, kas viņiem tiek atmests. Mūsu rīcībā ir tikai dažas stundas. Ir cilvēki, kas ir gatavi panākt vienošanos, mana grupa to ir apliecinājusies. Uh, Mēs domājam, ka ETP un Reņū varētu par to padomāt vairāk, jo mēs nevaram parakstīt tekstu, kas ir pārāk attālinājis no tā, par ko bija vienošanās iepriekš. Paldies! Tagad Margarita Markes brīvā mikrofona ietvaros izteiksies, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Es vēlējos paturpināt Honas sacīto. Vēlos uzsvērt to, ka Eiropas parlamentam ir jānāk klajā ar nostāju par e, Eiropas pusgadu. Ko mēs esam piedzīvojuši, ir tas, ka citas iestādes, jo īpaši Eiropas komisija, bija gatava pavērt, e, pārskatīt Eiropas pusgadu koncepciju, un man šķiet, tas būtu apkaunojuši, ja Eiropas parlaments vienkārši izstājas no šīm debatēm. Manā skatījumā mm, tad netiktu atbilstoši izmantots parlamenta pilnvars. Budžeta komiteja nesen ir pieņēmusi atzinumu par Eiropas pusgadu, un ir vairāki punkti, kas tai ziņojumā ir eh, minēti, un tos, uz tiem es gribētu atsaukties tagad. Mēs esam gandarīti par to, ka komisija nāks klējā ar jaunu priekšlikumu, mēs nepārprotami paužam viedokli, ka mēs uzskatām, ka valstīm specifiskajos ziņojumus ir svarīgi šie mērķi un arī atsauce uz Parīzes vienošanos. Tas pats attiec uz sociālo pīlāru un, un uz Eiropas nodarbinātības eh, atbalsta schēmu. Tāda ir budžeta komitejas nostāja, tā tika pieņemta ar plašu balsu vairākumu. Tāpēc es te atsaucos uz budžeta komitejas atzinumu. Eiropas parlamentam ir vajadzīga nostāja. Tam nevajadzētu izniekot tās pilnvaras, kas tam piekrīt, veidojot šo politikas jomu, kā jau Honas teica. Mēs nesakām, ka Eiropas pusgads nav svarīgs. Tas ir mehānisms, kas ir mūsu rīcībā, lai panāktu, kā dalībvalsts izpilda tām izvirzītās prasības, saistības, ko tās uzņemšās. Manā skatījumā būtu tikai atbilstoši, ka, ka šāda veida ziņojums tiktu pieņemts, iekļaujot atsauc uz jauniem izaicinājumiem, uz kuriem cits starpā norādīja. Uh, Komisija, kā jau to teica, arī žurnāl. Es nedomāju, ka kāds no mums varētu uzskatīt, ka mēs varētu izveidot kaut kādu paralēlu mehānismu sociālajām tiesībām. Vai ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tātad šie mērķi jā, jāiestrādā pašreizējā mehānismā, nemainot to tā būtību. Un tagad mm, Džorī Kundze vēlas izteikties. Paldies! Vēlatiešā. Es tagad izteikšos dzimtajā ungāru valodā. Ļoti labi ir iespējams uh, saskatīt, uh, cik daudzus kompromisus katrs ir uh, piedāvājis. Mums te nevajadzētu tagad varbūt tādā sacensībā, kompromisa sacensībā iesaistīties, cik tad centimetrus katrs no mums ir piekāpies. Jā, visi bija gatavi iziet uz kompromisiem. Mēs vēlējāmies, lai patiešām šī rezolūcija būtu tāda, kas pietiekam labi atspoguļot Eiropas realitāti. Zaļais kurs noteikti šeit ir jāpiemina, neaizbirstot sociālo atbildību. Jāpiemina arī sociālo tiesību nozīmīgums. Bet es uzskatu, ka mums nevajag te pieminēt kaut ko tādu, pie kā vēl neesam uzsākuši darbu. Kaut ko te pārāk anticipēt. Nodokļu politika, jūs jau gribējāt to pieminēt kaut kur kompromisos un ka ir jāgroza tās normas, kas ir spēkā, pārējot uz kvalificētā vairākuma balsojuma nodokļu politikas jomā. Un neskatoties uz mūsu piekāpšanām, arī e, šādas e, pasāžas tekstā tika saglabātas. Un arī, nu tas ir tāds zelta likums – tie pilsoņi, kas interesējas īpaši lielā mērā par ekonomiku, lasa specializētos laikrakstus. Ja tiek lasīti dažādu finanšu institūciju analītiskie apraksti, nu tad šiem pilsoņiem lasot to visu nebūtu pārāk liela pašpārliecinātība, pārāk liela pašpļāvība. Un kā mēs varam to visu izvērtēt, kā mēs varam izvērtēt tā pašreizējo izaugsmu, man liekas, ir drīzāk stagnācija. Bet eh, katrā ziņā mums ir eh, jāuzņems vairāk atbildības un tas attiecīgi arī jādemonstrē. Un, diemžēl, tas eh, pārāk bieži attiec uz tādām jomām, par kurās, nu, nevaram nekādu kopsaucēju atrast. mums kaut kādus pieņēmumus nevajadzētu uzskatīt par realitāti. Priekšsēdētājs kundze, rītdien ir balsojums, es esmu gatava arī šodien pastrādāt ilgāk nekā sākotnēji ieplānots, un ja ir eh, tādi grozījumi, par kuriem būtu iespējams panākt eh, kompromisu, tas ir ļoti labi. Un Eiropas parlamentam ir jāizprot, kāda ir pašreizējā ekonomiskā situācija un ir pareizi um, jāatspūguļo savas pozīcijas attiecībā uz Eiropas pusgadu. Paldies! Thank you very much. Liels paldies. Tagad došu vārdu referentei Aurora Lelūk lūdzu. Paldies. Nevēlos atkārtot to, ko Renas jau teica. Es domāju, kur doma bija nepārprotams skaidra par to, ka šis ziņojums nav kampaņas ziņojums, bet gan ziņojums, kas ataino politiku, kas ļāva ievēlēt Eiropas komisiju. Pavisam ātri par diskusijām. ETP vēlējās pārskatīt mūsu tekstu, lai tas tiktu pieslīpēts. Jā, Viņi vēlējās, lai visi vides jautājumi tiktu vienā kompromisā iekļaut. To mēs izdarījām. ETP eh, e vēlējās, lai zaļais kurs netika minēts katrā eh, rindkopā, un to mēs izdarījām. Tā es varētu stundām turpināt. Bija arī jautājumi par mm, nodokļu jomu, kur bija visvairāk kompromisu. Tātad mēs eh, radījām tekstu, ko, ko varētu vairums eh, deputātu atbalstīt. Diemžēl tas nesanās. Katrais, kad bija debates, eh, ar to nekad nepietiek. Runājot par termiņu tagad, es teicu, ka vēl ar jauno priekšlikumu mēs te esam nonākuši. Ja mēs tiešām vēlamies rast kompromisu, tā, tad dēļ mums ar vienu ir līdz pat pēdējiem brīdiem. Mēs sagatavojam jaunu priekšlikumu, lai visi varētu mūs atbalstīt. Bija arī izmaiņas pēdējā brīdī. Jā, politiskam grupām ir tāds tiesības, bet, nu, tas tomēr traucē, ja vēlamies turpināt diskusijas. Mēs tādā esam palikuši pie tā skatījuma, par kuru vienošanās bija ceturtdien. Mēs cenšāmies uh, eh, sazināties ar kompetentējiem uh, personām, lai panāktu jaunu uh, kompromisu, bet beigās ne, atbild mēs uh, nesaņēmām. Var jau būt, ka kāds jau bija devies prom, nu tā gadās, problēma ar to nav. Taču tagad būtībā mēs esam izsmēluši visus savus instrumentus. Nu, mūsu vēlme panākt kompromisu, tā šeit izpaužas, tā vienmēr būs. Es domāju, jūs par to varat būt pārliecināti. Mēs nebaidāmies no diskusijām, mēs to esam nepārprotam parādījuši, pieņemot visus uh, piedāvājumus līdz pat pēdējiem brīdiem. Nu, Runājot par pārējo, man te vairs nav nekas sakāms, jo Renas, manuprāt, skaidri ir eh, paudis nostāju. Jo mēs vienkārši vēlamies uh, panākt kompromisu, par kuru, kur sakrā tad tik, tie, tik ievēlēta arī komisija. Paldies! Thank you. Lielas paldies! Es domāju, ka sanāksme ir beigusies. Oh, no, right. Nē, tomēr nē. Eh, šī diskusija ir beigusies, eh, bet eh, pēc tam pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Nākamais darba kārtības punkts ir daļa to aktu un īstenošanas pasākumu pārbaude. Un eh, šādā kontekstā mums būs viedokļa apmaiņa par ģeldētiem aktiem, eh, par eh, tirgus risku saistībā ar CRR un citiem nākotnes ģeldētiem aktiem. Ok. Attiecībā uz delģēto aktu, pār, aktu pārbaudi, e, šī ir ekon e, komitejas 44. pārbauda par delģētiem aktiem, Un eh, pirmā jaunajā sasaukumā eh, Ekon piešķir lielu uz, uzmanību eh, efektīvai pārbaudas veikšanai, jo sevišķi attiecībā uz tehniskajiem aktiem, un šīs publiskās diskusijas ir viens no svarīgākajiem elementiem parlamentam, lai tas atbilstīgi un efektīvi veikt savas pārbaudas. Un jaunajā sasaukumā Ekon komiteja vēlas turpināt šo konstruktīvo dialogu ar komisiju un Eiropas pāraudzības iestādēm. Eh, šodien mēs eh, turpināsim eh, diskusijas par KPD un KPR e un koncentrēsimies uz delegāto aktu par tirgus risku, ko komisija pieņēma 17. decembrī. Šis akts ir jau sevišķi svarīgs, tāpēc, ka tas ne, ne tikai papildina, bet arī izmaina formulējumu pirmā līmeņa Eh, KPD, eh, KPR aktām. Tas arī ir pirmais eh, solis, lai ieviestu jaunas pasākumus, lai nosektu tirgus risku. Un papildus tam divi nākotnes regulējošie tehniskie standarti, kas tiek gatavoti. Pirmkārt, standarts par atvasināto instrumentu darījumiem, par to ir nesen pabeigts projekts. Un otrkārt, tehniskie standarti par pārvaldības atbildību un kontrolas funkcijām, kuru, par kuru Eiropas Banku iestāde ir sākus konsultācijas. Es vēlētos sveikt Natāliju Beržē Eh, kura eh, ir eh, D1 vienības vadītāja Digifisma, kā arī Lārsa Overby, kurš vada risku metrikas vienību Eiropas Banku iestādē. Aicinu abus jūs mums sniegt īsus ievadvārdus, neilgāks par piecām minūtēm, un es ierosinu arī no sākuma uzklausīt komisiju, tā lai viņi varētu norādīt uz galvenajiem jautājumiem saistībā ar jaunajiem delegētiem aktiem par tirgus riskiem. Pēc tam savukārt būs jautājumi atbildēt sesiju. Beržē kundze. Thank you very much. Lielas eh, paldies, eh, priekšētājs kundze. Es eh, no sākuma vēlētos atgādināt, ka Bāzeles komiteja par banku pāraudzību ir ievērojami pārskatījusi e, e, ietvaru tirgus riskiem 16. E, gadā. Un tas galvenokārt attiecās uz fundamentālu pārskatu līgumiem, tad FETB. Un, protams, ka tā ir daļa no pasākumiem, kas izriet no krīzes. Un daļa no šī pārskata bija tāda, ka Bāzēlas komiteja ir publicējusi standardizētu pieeju tirgus riskiem. Mēs eh, ierosinām eh, ieviest eh, Eiropas likumdošanā pārskatītos Eiropas riska standārtus mūsu 20. Mūsu 16. Novembra, 16. gada novembra pakotnē. Tomēr sarunas par kapitāla tirgus regulējumu jau ir ievērojami pavirzījušās uz priekšu, un tās 19. gada janvārī tika pabeigtas eh, brīžos, eh, kad Bāzēls eh, komiteja veica turpmākas ievērojamas izmaiņas standartā. Un to visu ņemot vērā, likumdevēja izlēma izmantot jauno standardizēto pieeju. To, kas nosaukums ir alternatīvā standardizētā pieeja mm, KPD2 Uh, saistībā ar uh, tirgus uh, riskiem, mm, tirgu lašanas iemesliem to sakarā, un līdz ar to komisijā ir mandāts, lai veiktu atbilstīgos grozījumus KPR, kas ir nepieciešami, lai īstenotu eh, bāzēlas noteikumus eh, eh, caur otrā līmeņa likumdošanu, grozot mm, mm, KPR, kapitāla prasību regulu. Un šie grozījumi ir būtība daļātiem aktiem, kurus es šodien prezentēju. Tad iemesls, kāpēc Mums, eh, eh, eh, mēs esam izvirzījuši tātad ne, nebūtiskos elements, ir tā, tas, ka toreiz likumdevēji, kuri pabeidza vienošanās par bankas pakotni, tur joprojām darbojās Bāzēlas komiteja. Un iznākums šai adaptācijai daļatiem aktiem ir tas, ka mēs īstenojam ziņošanas nolūkiem uh, kā arī eh, virzāmies uz priekšu eh, ar eh, pamata pārskata īstenošanu saistībā ar tirzniecības grāmatu par kapitāla prasībām, ņemot vērā jaunā likumdošanas priešakuma kontekstu, kas vēlāk šī gada laikā tiks pieņemts. Un tā rezultātā šajā deleģētajā aktā visas institūcijas Eiropas Savienībā uh, ar šo nu, tirniecības e, grāmatu e, īstenos e, šo delegēto aktu ziņošanas nolūkiem, ja vien tām netiek piemērots izņēmums saistībā ar tirgus risku. Un likumdevēji ir vienojušies par slieksni izņēmumiem, kas ir diezgan augsts. Līdz ar to tikai zem 500 miljoniem eiro tirdzniecības instrumentu tirgus vērtībā tādā veidā, ka tikai bankas ar vidēju vai lielu tirdzniecības grāmatu tām būs jāiesaistās. Un kā tas ir e, notais e, starp institūciju nolīgumā e, no 16. gada aprīļa par labāku likumdošanas praksi, mēs esam konsultējušies ar dalībvalstu ekspertiem par dedzētiem aktiem. Un es arī, esam arī konsultējušies ar parlamentu. Mēs eh, organizējām sanāksmes, eh, divas sanāksmes mūsu ekspertu grupai. Eh, Pirmā risinājās 13. jūnijā, bet otrā risinājās 26. novembrī, kur iesaistījās arī ekonkomitejas sekretariāts. Mēs arī esam veikuši publiskas konsultācijas. Mums ir bijušas neformālas eh, konsultācijas, eh, iesaistās puses vēlējās dalīties ar saviem viedokļiem ar mums, eh, gatavojoties delegātiem aktam. Un esam saņēmuši astoņas atbildes no finanšu iestādēm un asociācijām. Ņemot vērā to, cik šie akti ir tehniski, nav nekāds pārsteigums, ka neesam saņēmuši atbildes no uh, lielāka respondentu loka. Un daži no respondentiem iesniedza noderīgus ierosinājumus, daži pat ierosināja korekcijas, adaptācijas Delvato aktu projektām, un savi daži ierosināja labāk pielāgot Delvato aktu Bāzēla standartam. Un mēs esam iekļāvuši komentārus Delvatajā aktā. Uh, tādā mērā, e, ka e, komentāri vai ierosinājumi e, tos nosacīs mandāts. Un es vēlētos uz to uzsvērt. Uz uzsvērta, tāpēc, ka esam saņēmuši zināmu reakciju. Mums tika lūgts veikt turpmāku pielāgošanu daļdatiem aktam, bet mēs to nevaram darīt, tāpēc, ka uz to neatiecas uh, likumdevēja piešķirtās pilnvars. Līdz ar to mēs šos komentārus neņēmām vērā. Un papildus eh, tam esam gūši labumu no komentāriem, eh, kurus eh, iesniedza EBAS apakšgrupa par tirgus risku. Pēc būtības izmaiņas delegētajā aktā kapitāla prasību regulā to nolūks ir uzlabot riska jūtīgumu alternatīvai standartizētai pieejai. Un šī iemesla dēļ Eh, tiek eh, eh, pāraudzi, pārskatīta pieeja ārvalstu riskiem, kolektīvā riska uzņēmumiem, kā arī indeksa instrumentiem un citām iespējām. Un arī tiek izvērtētas, kādi riski tiek piemēroti credit spread exposure Un šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai būtu iespējams īstenot gala eh, eh, standārtu, eh, kas tika pieņemts Bāzēlas komitejā 2019. gadā. Un kā jau tika izlēmts, politiskās vienošanas kontekstā par kapitāla prasību regulu, daudzētie akti īseno šos standārtus kopā ar Bāzēlas standārtu, lai laicīgi tiktu piemērotas ziņošanas prasības. Un kā jūs to zināt, kā jau es to minēju no sākuma, tāda eh, mūsu uh, Eh, nākamais likumdošanas priešakums eh, par eh, kapitāla prasību regulu 3 mērķē uz to, lai Bāzela standārts tiktu ieviests Eiropas Savienībā, un tas ņems vērā to, kā ziņošanas prasību pārvērst par spēcīgu kapitāla prasību. Un, protams, ka mēs sekosim notikumiem citās svarīgās jurisdikcijās attiecībā uz. Uh, FETB eh, īstenošanu saistībā ar eh, kapitāla eh, prasībām. Un mums ir vairākas rekomendācijas no Eiropas banku iestādes attiecībā uz FETB īstenošanu saistībā ar kapitāla prasībām. Reaģējot uz mūsu aicinājumu 19. gada decembrī mēs saņēmām EBA e, e, tehniskos padomus vasarā, un mēs e, ņemsim vērā EBAS izvērtējumu, kā arī reakciju no konsultācijām nākamajā priekšlikumā. Esam veikuši paplašinātas publiskas konsultācijas, kuras beidzās šī gada sākumā, un arī esam saņēmuši vairāk par simts atbildēm. Un visbeidzot, eh, pēdējā lieta tikai vēlējos atzīmēt, eh, ka institūcijas eh, varēs realizēt uh, savus uh, ziņošanas uh, pienākumus saistībā ar šo delegēšanas aktu tad, kad Eiropas banku iestāde būs pabeigusi darbu pie tehniskā standārta, kurā būs iekļauti ziņošanas, ziņošanas veidlapas un, un standārti. Un EBA tos var iesniegt komisijai līdz 30. jūnijam šajā gadā. Eh, tiek eh, plānots eh, publicēt abus aktus vienlaicīgi un piemērot delegētos aktus sešus mēnešus pēc stāšanās spēkā šiem diviem likumdošanas aktiem. Lielas paldies, un es labprāt uzklausīšu jūs komentārus. Paldies! Tagad es došu vārdu Overbīkungam. Lielas paldies! No sākuma paldies par šo aicinājumu šodien! Es uh, augstu vērtēju eh, šo nozīmi, ko parlaments ir piešķīris dažādiem aktiem, kas ir diezgan tehniski, bet eh, tie ir diezgan svarīgi īstenošanai uh, saistībā ar bankām un pāraugiem. Es uh, domāju, ka pārvaldes dokuments sniedz labu uh, pārskatu diviem jautājumiem, kas uh, saistās ar dažādiem aktiem un īstenošanu standardizētajai pieejai. Uh, kā arī saistībā ar riska ņēmējiem. Es eh, eh, domāju, ka eh, daļa par tirgus riskiem par to labi runāja Natālija, bet es varu teikt, ka ir bijušas tādas ļoti noderīgas diskusijas, kā tika minēts. Un tādā attiecībā uz standartiem šis darbs tiek pabeigts. Mums bija sešu mēnešu termiņš, kas bija diezgan ambiciozs, tomēr mums izdevās to komisijai iesniegt līdz gada beigām. Un vairāk vai mazāk sākām ar priekšlikumu, kas eh, eh, eh, radās mūsu konsultācijās. Tur tika noteikti vairāk pragmatiski risinājumi. Kā varam risināt risku darījumos, ehm, pozīcijos un tā tālāk, un gal galā, kā ehm, risināt negatīvas procentu likmes, kas nav iespēja, ko nav iespējams formāli atspoguļot. Es vēlētos uzsvērt vienu lietu par šo darbu, tādā ziņā, e, kā mēs esam e, izsakojuši e, pielāgošanos bāzēlas standartam. Tur jau ir izvirzīti uz priekšu praktiski risinājumi, jo sevišķi, kas attiecās uz negatīviem procentu likmēm. Un es arī domāju, ka esam pamatīgi uzsvēruši to, ka ir jāprioritizē šis darbs saistībā FATB. Un uh, Attiecībā uz materiālā riska ņēmējiem eh, šis eh, dokuments ir eh, procesā, diezgan agrā stadijā. Tur joprojām notiek konsultācijas, tur tiek uzlaboti pastāvošie TS, C5. Mums nācās attīstīt jaunu dokumenta projektu. Daži no kritērijiem, kuri jau pastāvēja, uh, ATS eh, tagad ir eh, iekļauti tieši direktīvā, līdz ar eh, to mums nācās atjaunināt sākotnējo direktīvas projektu, sākotnējo ATS projektu, un vajadzētu arī apzināties to, ka ņemot vērā, ka tagad esam šo te tehnisko standārtu pacēluši CV, ir Eh, tā, ka nacionālās iestādes eh, rīkojas līdz 20. gada beigām, viņām ir jātransponē šis, eh, šis starptautiskais tiesība akts. Un mēs arī vēlamies izcelt to, ka es domāju, ka ir sasaiste ar AFIVP šajā ziņā. Tur ir risks, kas varētu novest pie zināmām nekonsekvencēm. Mēs cenšamies to ņemt vērā, tad, kad mēs šo darbu veicam. Attiecībā uz eh, saturu es eh, domāju, ka eh, mandāts ir diezgan saprotams, lai sniegtu jaunu definīciju kopumu, galvenokārt saistībā ar tādām lietām kā vadības atbildība un materiāli uzņēmē darbības riski vienības. Un kādā veidā ir iespējams izmērīt ietekmi uz institūciju riska profilu. Un papildus eh, tam es eh, domāju, eh, ka mēs esam centušies saglabāt sakotnējo pieeju, kas ir ATS un kas tika iznota kopš 14. gada. Tomēr mēs arī esam centušies atjaunināt vairākus nelielus jautājumus, kā piemēram attiecībā uz IT riskiem, kas ir kļuvuši aizvien svarīgāki. Un tas arī ir jāņem vār, vērā. mēs cenšamies šo jautājumu virzīt uz priekšu. Un eh, pēdējā lieta šeit eh, m, saistās ar atalgojuma prasībām, eh, kas tiek piemērots visām iesādēm neatkarīgi no izmēra. Mēs apzināmies, kā esam saņēmuši būtiskus lūgumus no mazākām iestādēm, uh, Lai būtu eh, vienkāršotāks eh, identifikācijas process, eh, un par to ir arī konsultācija dokuments, kādā veidā piemērot proporcionalitāti šajā kontekstā. Es domāju, ka nedaudz ir jāmaina gaidas, tāpēc, ka nav ieņēms, iespējams pilnībā to visu ņemt vērā, tomēr mēs cenšamies skatīties, kā mēs to varam šeit integrēt. Un tas arī ir jāņem vērā, beidzot darbu šeit. Paldies! Thank you very much. Lies paldies. Tagad runātāja saraksts atbilžu, jautājumu atbilžu sesijai. No sākuma dod vārdu Danutai Hubnerai no Tautas partijas. Patiesībā es runāju Admakaras vārdā, kurš ir Tautas partijas ziņotājs par šo jautājumu un arī ēnu referents. Viņš nevarēja ierasties, bet viņš lūdza, lai es izsakos par trīs jautājumiem. Uh, Un viņš lūdza arī uzdot sešus jautājumus. Eh, viņš arī eh, pilnīgi noteikti uzsver to, cik eh, svarīgi ir veikt uzlabojumus šajā pārskatā. ir jārunā arī par īsāku pārbaudas periodu, kas varētu būt trīs mēneši. Komisijā pieņemtais teksts ir tas pats, kas es esmu, un Karas kungs arī vēlas pateikties pārstāvjiem gan no komisijas, gan no Eiropas banku iestādes. Paldies, ka bijāt šodien kopā ar mums. Paldies, ka mēs varam realizēt šo pārbaudi par otrā līmeņa pasākumiem. Viņš arī saskata progresu, tomēr. Uh, Eh, paliek eh, atvērti jautājumi eh, kopš iepriekšējās 18. gada pārbaudas sesijas, un viņš vēlētos pievērsties šajos jautājumos trīs aspektiem. Pirmkārt, delegētais akts par tirgus riskiem. Viņš uzskata, ka šis delegētais akts ir neparasts, tāpēc, ka tas ne tikai papildina, bet pamatā tas arī pāraksta pirmā līmeņa KPR formulējumu, un tādā veidā šie standarti ir atnākuši pārāk vēlu, lai tos iekļautu šajā procesā. Uh, Um, daudzos gadījumos uh, uh, kapitāla prasības tiks ieviesas caur pirmā līmeņa procedūru. Uh, šādi jautājumi tā izriet, ņemot vērā to, ka 3, 3, 5 pāns uz to neatiecas pilnvaras, jautājums ir šāds. Vai komisija uzskata, eh, ka tas radīs eh, problēmas, ka tas eh, nebija iespējams ieviest jaunas sasaistes vērtības kredītrisku faktoriem, kas ir kartēti jaunajā kredītu um, indeksa pakotnē ar dādētiem aktiem, un vai būs nepieciešami labojumi. Un tad banka iestādē jautājums, kāda ir iemesli, kāpēc jūsu iestāde paredz šo te. Um, Eh, kapitāla prasību regulas eh, izsniegšanas datumu kā 31. mārtu 21. gadā, eh, nevis nevēlāk kā 20. gada nu, decembri, kā tas šobrīd tiek paredzēts dēļotajā aktā. Un nākamais jautājums savukārt saistās ar banku iestādes projektu par darījumiem un to kategorijām. Pirmais jautājums, vai komisija. Uh, veiks eh, konsultācijas eh, pirms eh, tiks pieņemts daļratais akts, vai arī tā uzskata, ka Eiropas Banku iestādes konsultācijas bija pietiekams. Nu, nākamais jautājums. Vai komisija var izteikties kādā mērā un kurās jomās tā atkāpsies no Eiropas Banku iestādes gala projekta? Un pēdējais jautājums par vadības kontrolas funkcijām Pirmais jautājums, eh, vai eh, iestāde varētu eh, vairāk izteikties par to, vai jūs ņemsiet vērā proporcionalitātes principu, lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga, jo sevišķi attiecībā uz mazām un nesarežģītām institūcijām. Un tad pēdējais jautājums, vai ir pareizi, ka komisija ir apstiprinājusi banku iestādes lūgumu paplašināt, pagarināt termiņu iesniegšanai līdz 20. gada jūnijam. Paldies! Mm. Thank you very much. I think maybe we can. Uh... Paldies. Es domāju, ka varētu apkopot vairākus jautājumus. Fernandes kungs no SD grupas. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, yo creo que no me voy a separar. Paldies, priekšsēdētāji. Mani jautājumi arī sasaucas ar tiem, ko jau uzdeva Hībners kundze. Mūsu dienesti ir konstatējuši, ka saskaņā ar 471a pantu CRR attiecas uz otro līmeni. Tas nozīmē, ka parlaments tiktu ierobežots savās līdz likumdevēja pilnvarās. Gribētu vēl Danutas un Otmāra uzdoto jautājumu papildināt, vaicājot komisijai, vai jūsuprāt ir eh, prātīgi paplašināt patvēr, aptvērumu. Arī runājot par eh, kapitāla prasībām un to saskaņošanu ar bāzeles eh, ieteikumiem. Un ko mēs varētu sagaidīt no šī priekšlikuma tuvāko mēnešu laikā? Kā šie deleģētie akti ietekmēs kapitāla prasības? Un vai būs jau kaut kādi jauni priekšlikumi turpmāko mēnešu laikā? Paldies, Gelehera kungs no Riņu grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Neitingēls kundze ir um, ēnu referenti, bet viņš šodien nevarēja ierasties, tādēļ es nolasīšu viņas iesūtītos komentārus. priekšlikums par pārskatīšanu tika publiskots 29. janvārī, bet tas jau bija pārāk vēlu, lai to iekļautu uh, maija pārskatītajā baltajā grāmatā, un jāsaka, ka tas attiecas drīzāk uz pirmā līmeņa tekstu. Un ņemot vērā krīzi, uh, bankas varēja izvēlēties uh, to eh, tādus noguldījumu veidus, kas radītu vismazāko ietekmi, negatīvo ietekmi uz kapitālu. Mums ir jādomā par tādu standartizētu mm, pieju un domāju, ka šis eh, priekšlikums ir pirmais solis a, eh, labajā virzienā. Un mums ir jādomā arī par to, lai a, visi nosacījumi tiktu uzskatīti par saistošiem. Un jūnijā eh, cerams vēlākais tiks eh, prezentēts jaunais priekšlikums. Uh, Komisijas piedāvātajā deleģētajā aktā ir norādīts, ka jaunas uh, vērtības nevar piedāvāt ņemot vērā kredītu risku faktorus. Kā to varētu vislabāk īstenot, ņemot vērā CRR, CRD pārskatīšanu, īstenojot bāzeli, vai varbūt ir kāds cits risinājums? Es eh, domāju, ka eh, vajag pilnībā atbalstīt šo deleģēto tiesību aktu, un eh, šodien tiek apspriesti divi deleģētie akti. Mums ir jānosaka arī emitentu atbildība un jādomā par jaunu priekšlikumu sagatavošanu. Paldies! Okay, we are, have a couple of members. Vairāku deputātu klāt nav. Juans Fernandes, jūs varat vēlreiz izteikties? Nē? Nu labi, tad arī pietiks pagaidām ar šiem trim jautājumiem. Yes, I give the floor to the commission. Atvainojos, aizmirsu piebilst, ka vārds tiek dots komisijai, saka priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs runājam par pilnvarošanu, Jā, šis ir tāds visai neparasts deleģētais tiesību akts, jo likumdevējs lēma mudināt komisiju grozīt pamata aktā tos varbūt ne tik svarīgos elementus, un komisijai tika arī noteikts termiņš, līdz kuram šis uzdevums bija jāveic un pēc tam bija tātad līdz 2019. gada beigām jāpieņem deleģētais akts. Es neuzskatu, ka pieņemot deleģētu aktu mēs kaut kādā veidā pārkāptu savus kompetences un ierobežot parlamenta tiesības. Nē, mēs īstenotu to mandātu, ko mums piešķīra līdzlikuma devēji. Un jūs varat arī eh, ļoti labi mm, ieklausoties deputātu jautājumos, eh, saprast, eh, kā mūs sasaistīja šie ierobežojumi. Ja mēs runājam par jaunām korelāciju vērtībām, 3, 2, 5 pantā. Uh, Tas jau ir pieminēts, ir atsauce. Mums ir jādomā Ja mēs varētu kaut kādas korelācijas šeit uh, nospraust uh, saskaņā ar pilnvarām, tad mēs būtu varējuši to arī darīt. Un tehniski raugoties, mēs to būtu varējuši veikt, bet mēs patiešām bijām ļoti modri, lai uh, nepārkāptu savus pilnvaras. Tieši tādēļ te deleģētajā aktā nav neviena vārda par korelāciju. Un tā kā komisija nevarēja rīkoties, eh, eh, ir jāuzdod jautājums, kas tad notiks, kā tas viss tiks īstenots. CRR3 kontekstā mēs rīkosimies, izskatīsim likumdošanas priekšlikumu un domājot par korelācijām. Mēs uzskatām, ka pašas bankas varēs rīkoties, izmantojot uzraugu lēmumus. Tas tiks izmantots raugoties uz katru gadījumu atsevišķi kopīgi ar dalībvalstu banku uzraugiem. Bet mēs neesam rīkojušies jo citādāk tas nebūtu saskaņā ar mūsu kompetencēm, ņemot vērā līdz likumdevēju uh, uzliktās saistības. Paldies! Atvainojos, saka runātāja, vēl viens jautājums bija par to, kā deleģētais uh, tiesība akcija ietekmēs uh, kapitāla prasības. Mēs nevarējām sagatavot ietekmes izvērtējumu, jo tādā gadījumā mēs nevarētu uh, visu paveikt uh, noteiktajā laiktā. Mums vajadzētu tehniskas konsultācijas veikt ar Eiropas banku iestādu, un sešu mēnešu laikā tas gluži vienkārši nebūtu iespējams. Uh, Tagad notiek ietekmes izvērtējums, domājot arī par šo trading book pārskatu, lai varētu sagatavot mūsu priekšlikumu saskaņā ar likumdošanu CRR3 jomā. Tad mēs varēsim arī iepazīties ar ietekmes izvērtējumu un raudzīties, kādas politiskās vadlīnijas piedāvāt likumdevējiem. to mēs varēsim paveikt tikai tad, kad būs noslēdzies simtprocentīgs ietekmes izvērtējums, balstoties uz EBA tehnisko analīzi. Arī EBA notika ietekmes izvērtējums, tāpat mēs arī izmantosim tās atbildes, ko saņēmām paplašināto publisko konsultāciju rezultātā. The legislative proposal for CRL3. Thank you. Tātad ietekmes izvērtējums tiks sagatavots un uh, arī papildinās likumdošanas priekšlikumu. Paldies! EBA pārstāvis lūdzu. Šķiet, divi jautājumi tika adresēti tieši man, pirmām kārtām runājot par īstenošanas datiem un informācijas sniegšanas saistībām. Uh, termiņš uh, būs 21. gada marts, nevis šī gada septembris. Jāsaka, ka tā ir tāda pragmatiska izvēle. Uh, pieņemot um, ATS līdz uh, jūnija beigām un uh, paturot prātā komisijā nepieciešamos trīs mēnešus, mēs nevarējām uh, iesaistīties uh, pilnvērtīga deleģētā akta izveidē trīs mēnešu laikā. Tādēļ ir nepieciešams seši mēneši, lai mēs varētu sagatavot savu analīzi, lai gan parasti mēs tam atvēlam pat gadu lai arī nozare varētu labāk um, īstenot visas šīs jaunās prasības. Tātad mēs uh, strādājām, cik vien ātri tas ir iespējams, bet, protams, arī nozarei ir jāpielāgojas jaunajām prasībām, un tas arī prasa laiku. Ja runājam par proporcionalitātes prasībām, domāju, ka tam jau īsumā pieskāros savā ievadrunā. ATS un uh, risku kritērija par uh, iespējamām problēmām ir jāziņo ātri, ir jābūt, protams, arī proporcionalitātei, ņemot vērā mazāku banku iespējas, varētu, piemēram, eh, uz mazākām finanšu institūcijām attiecināt tādu mazāku kritēriju kopumu. Bet, protams, šīs prasības mēs nevaram pilnībā atcelt. Tas eh, ir saskaņā ar pirmā līmeņa likumdošanu šajā jomā. Paldies! Paldies! Neviens cits uh, nevēlas izteikties. Šķiet, varam darbu tagad beigt, uh, un to atsāksim rīt 11. Jā, paldies!